sēdes protokols ir tagad pieejams vai jums ir iebildumi? Ja tādu nav, tad protokols tiek pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Šeit man ir jāizsakās par 2013. gada budžeta procedūru, kā arī jāpastāst par samierināšanās komitejas darbu. Dāmas un kungi, darbie kolēģi! Pagājušo otrdienu pusnaktī bija pagājis termiņš, ko mums eh, piešķīra budžeta komiteja saskaņā ar 314. pāntu. Mums bija piešķirtas 20 dienas, bet pie vienošanās mēs tā arī nespējām nonākt. Līdz ar to 2013. gada budžeta pieņemšanas procedūra ir vienkārši cietusi neveiksmi. Nu un tagad Komisijai ir jānāk klajā ar jaunu budžeta projektu. Komisija ir jau paziņojusi, ka šo piekdienu, 23. novembrī, komisija sagatavo šo jauno priekšlikumu cerībā, kā padome un parlaments, kā budžeta liemēja autoritātes iestādes spēs vienoties par kompromisu un ka ar šī kompromisa palīdzību varētu stāties spēkā jauns, normāls 2013. gada budžets sākot ar nākamā gada janvāri. Es vēlējos precizēt, ka Eiropas parlaments skaidri apzinās to, kāda ir tā atbilde budžeta procedūras gaitā. Un tāpat kā komisija, arī parlaments vēlas panākt vienošanos. Mēs saprotam, ka ja vienošanās nebūs, tad mums būs jārīkojās ļoti provizoriski nākamajā budžeta gadā. Protams, ka tas ir izdarāms, bet tas galīgi nav ideāli. Tomēr mēs nevaram pieņemt vienošanos tikai tāpēc, ka mums ir šāda vienošanās nepieciešama par katru cenu. Pēdējo budžeta projektu laikā mēs esam saņēmuši dažādus solījumus no dalību valstīm. Mēs esam ticējuši tam, ko mums teica padome par maksājumiem. Kaut arī tie bija daudz zemāki nekā prasīja komisija, un mēs esam teikuši jā šiem priekšlikumiem. Mēs to darījām tādēļ, ka budžeta situācija bija ļoti sarežģīta. Tādēļ, ka mēs ņēmām vērā arī to, cik sarežģītā situācijā no budžeta viedokļa atradās dažādās dalībvalstis. Taču ir skaidrs, ka ar šāda līmeņa budžetu Eiropa vienkārši nevarēja pārvaldīt. Un e, ar šo situāciju nevar ar tik mazu budžetu tikt galā. Tāpēc pagājušā gada beigās padome izteica svinīgu deklarāciju, kurā bija rakstīts, ka visi maksājumi, kurus nevarēja sekt ar pieņemto budžetu, uh, tiks apmaksāti ar ārkārtas budžeta palīdzību. Un abas budžeta lēmēja iestādes, parlaments un padomu šajā svinīgajā deklarācijā teica, ka vēlētos, lai tas notiek ātri un bez iebildumiem. Es jums izlasīšu, kāds tas teksts ir angliski. Tur ir teikts tā, ņemot vērā E, budžeta konsolidācijas e, centienus padomi un Eiropas parlaments pieņem um, to, ka tiek uh, samazināts budžeta apjoms 2012. gadam, um, un ka tas ir mazāks nekā prasīja komisija. Taču tieks eh, piešķirt papildu līdzekļi, ja izrādīsies, ka šīs budžets ir nepietiekams. Padome un Eiropas parlaments noteikti izteiksies par visiem budžeta grozījumiem, lai izvairītos no jebkādiem kavējumiem maksājumos. Dāmas un kungi, tā nav deklarācija, ko parakstīja tikai parlaments. Tā ir deklarācija, ko parakstīja Eiropas Savienības dalību valstis. Lūk, tādā situācijā mēs atrodamies pašlaik. Tas nozīmē, ka 2012. gadā komisijai vēl ir nesamaksāti rēķini, kas nāk no Kokehēzijas fonda, sociālā fonda, Erasmus programmas ļoti dažādi rēķini, kas ir jāsamaksā, un pavisam kopumā šī summa ir 9 miljārdi eiro. Tāpēc papildus līdzekļu nepieciešamība 2012. gadā nebalstās uz kaut kādām um, hipotēzēm, bet gan uz maksājumiem, kas, kurus ir nepieciešams veikt. Un, lai nopietni varētu runāt par 2013. gada budžetu, ir nepieciešams, lai 2012. gada budžets tiek izmantots apmierinošā veidā. Ja mēs 2013. gada janvārī nezinām, par ko mums vēl ir jāmaksā no 2012. gada, nu tad taču nevar izlemt, kādas būs budžeta vajadzības 2013. gadā. Dalībvalstis nav varējušas vienoties pirms samierināšanās perioda beigām, un tās nespēja pildīt mm, 2011. gada novembrī pieņemto deklarāciju un nespēja atrast 9000 miljārdus eiro. Taču šajā gadījumā mēs nevaram piekāpties. Tad, kad es domāju par šiem 9 miljardiem, kas ir jāsamaksā, tad es nevaru piekāpties un teikt, nu, ka mums pietiks ar diviem, trim, četriem vai pieciem miljardiem. Dalībvalstis mums eh, piedāvāja šādu risinājumu. Um, pieņem to, ka papildus nauda būs eh, nu, starp diviem un pieciem miljardiem. Un dalībvalstis mums piedāvā pieņemt uh, budžetu ar deficītu, taču mēs nevaram pieņemt tik nenopietnu pieeju pārunām. Mēs it nemaz neesam gatavi pieņemt risinājumu, kas būtu izēja nacionālajam parlamentam. Ja mēs tagad neatrisināsim šo problēmu, tad 2013. gadā mums būs jāmaksā arī soda procenti, un tad mēs saskarsimies ar nepārvaramām problēmām. Dāmas un kungi, šādā veidā šo problēmu nerunāt, risināt nevar. Tas nekādā gadījumā nav tas, ko angliski sauc par sound financial management, saprātīga finanšu pārvalde. Mums ir vajadzīga pietiekama resursi 2013. gadā. 2012. gadā mums būs mm, jāmaksā par izdevumiem, kas ir bijuši arī oktobrī un novembrī. Un uh, mums tā nauda ir vajadzīga, un Eiropas parlaments ir gatavs cīnīties par savām prioritātēm. Un īpaši, ja mēs paskatāmies uz 1A kategoriju, tad noteikti tur ir ļoti daudz ko uzlabot. Dāmas un kungi, mums ir jāparāda, ka mēs esam nopietni un konstruktīvi. Mums ir jārod ātri risinājumi strādājot ar parlamentu. Arī mēs vēlamies pieņemt budžetu 2013. gadam. Mēs esam gatavi vest pārunas, mēs esam atvē, atvērti. Un mēs ceram, ka pēc jaunā budžeta projekta prezentācijas, tiklīdz procedūra atsāksies, mēs spēsim vienoties ar padomi, un padomi sapratīs, ka tai ir jāmaksā pašai savi rēķini. Bet, nu, tomēr kāds pozitīvs aspekts noslēdzot. Uh, Vismaz pateicoties parlamenta uzstājībai, un es gribu teikt, ka arī es pats personīgi pie šī jautājuma strādāju, un es pateicos visiem, kas piedalījās um, šī jautājuma risināšanā - Lamasūra kungs, Lavijas kungs, Balcānī kundze. Mēs visi kopā esam spējuši pārliecināt dalībvalstis par to, ka uh, grozītais būdžets numur 5 2012. gadam, kur tiek mobilizēti solidaritātes fondi e, zemstrīdus supriem Itālijā 70 miljonu apmērā, ir jāpieņem nekavējoties. Un mēs arī parādījām to, cik mēs esam solidāri ar dalību valsti un tās pilsoņiem. Pirms pāris minūtēm es pats parakstīju šo grozīto budžetu tā, lai šī nauda būtu zīme, solidaritātes zīme cilvēkiem, kurus ir smagi skārusi e, šī zemestrīce. Līdz ar to šī nauda tiks dota zemestrīces upurrīcībā. rīcībā. Nu, un kas attiecās uz citiem budžeta jautājumiem, cerēsim, ka tiks rasts pozitīvs risinājums un ka decembra plenāras sesijā mēs varēsim pieņemt 2012. gada sesto grozīto budžetu un ka mēs varēsim nobalsot um, pēc tam arī par saprātīgu budžetu. Dāmas un kungi, noslēgumā es gribētu teikt, ka manuprāt, budžeta procedūra bija kaut kas pilnīgi jauns, vismaz man kā parlamenta priekšsēdētājiem. Es daudz ko iemācījos. Es sapratu, ka ir ļoti liela pretruna starp to, kā eh, budžetu saprot padome un padomas lodzekļi, jo eh, loc, eh, padomas locekļi jau nav kungs X vai kungs Y. Bet ir dažas dalībvalstis, kas nevēlas pildīt savus solījumus. Ir dalībvalstis, kas vēlas mūs dzīt pretī budžeta deficītam. Un vēlas, lai mēs Eiropas līmenī rīkojamies tāpat, kā šīs valstis par nelaimi ir rīkojušās pašas ar savu nacionālo budžetu. Un es neesmu gatavs pieņemt šādu procedūru. Paldies par jūsu uzmanību! Tagad vārds Giovanni Lavija kungam. Lūdzu, Lavijas kungs. Mav... Priekšsēdētāja kungs, Mavro Jānis kungs, komisāri, dārgie kolēģi. Kā jau nepat nu norādīja parlamenta priekšsēdētājs Šulca kungs, Otradien, 13. novembrī, 21 dienu termiņš ir beidzies samierināšanās procedūrai, tomēr delegācijām neizdevās panākt kopīgi vienošanās par 2013. gada budžetu. No nu, parlamenta viedokļa mēs ar vien visās mūsu gan oficiālajās, gan neoficiālajās sarunās esam uzsvē, uzsvēruši, ka mēs nevaram risināt 2013. gada budžetu pirms slēdzam 2012. gada budžeta procedūru. Tātad mums ir rūpīgi jāizskata piektais eh, budžeta, eh, piektais grozītājs budžets, ar kuru mm, nācām klajā šodien. Un arī, protams, jāskat arī sastais grozītais budžets un arī nākošais gads. Mēs nevaram sākt darbu pie 2013. gada, ja komisijas priekšlikumos nav paredzēts maksājumu pārneses variants uz nākošo gadu ja vienošanos nepanāksim, tad būs jāizmanto 1,12 daļas budžets. Taču mums, mūsu parlamentam, ir savas prioritātes attiecībā uz maksājumiem. Mums nepieciešama vienošanās pareizajā līmenī, lai mēs varētu turpināt īstenot visas kopienas politikas normālā veidā. Nu, runājot par saistībām, mēs tiešām uzskatām, ka ir jāizteno ieguldījums izaugsmē, attīstībā un nodarbinātībā. Šādas ir mūsu parlamenta prioritātes arī attiecībā uz nākošā gada budžetu. Protams, mēs apzināmies, ar kādām grūtībām saskaras dalībvalstis, un mēs tās ņemsim vērā sarunu gaitā. Tomēr tas nenozīmē, ka šis parlaments ir gatavs upurēt izaugsmē Eiropas Savienībā uz taupības altāra kā to uzstāja dažas dalībvalstis. Taču ņemot vērā lielisko sadarbības uh, uh, gaisotni starp institūcijiem esmu pārliecināts par to, ka mūsu darbs vainagosies panākumiem, taču parlamentam ir koplēmumu tiesības ar padomi un komisiju, un mums ir pilnvars paredzēts līgumā, kas paredz uzraudzīt uh, Eiropas parlamenta politiku ievērošanu uh, iedzīvotāju interesēs. Paldies, Gardijās Palda Rubjāla kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji šajās debatēs mums vajadzētu runāt par vienošanos, ko padome un Eiropas parlaments būtu panākoši, taču, diemžēl, nav tādas iespējas, tādēļ, ka vienošanas nav. Mēs vispār neesam sākuši runāt par šo jautājumu. Mēs joprojām gaidām, lai padome izšķirtos samaksāt rēķinus kas vēl nav apmaksāti 2012. gadā. To jau teica Šulca kungs un arī Lavijas kungs to atkārtāja. Parlamentā mums ir ļoti skaidra un loģiska nostāja. Mēs nevaram sākt runāt par nākamo budžetu, ja mēs neatrisinām šī gada problēmas pirms tam. Un šī gada problēmas mums naudas izteiksmē nozīmē 9 miljārdus eiro, un tas attiecās uz ļoti daudziem uh, uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Mavrojānīsa kungs, manā valstī ir 500 strādnieku, kas nevar saņemt naudu no Eiropas eh, globalizācijas fonda, bet tādu strādnieku ir ļoti daudz visur citur - Itālijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā. Tāpat ir arī studenti, kas eh, nezin vai saņems Erasmus stipendijas. Universitātes pētnieki nezin, vai viņi saņems naudu par pētījumiem, ko ir veikuši. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka padomi nevar vienoties par to, lai samaksātu rēķinus. Un mēs tagad gaidam, lai komisija nāk klajā ar jaunu budžetu. Un komisija zina, kādi ir parlamenta iebildumi, un es ceru, ka komisijas priekšlikums mūs atbild, atbalstīs. Uh, Es domāju, ka mēs varam paredzēt vairāk līdzekļu dažādām Eiropas programmām. Mēs varam vairāk veltīt naudu MVU, apmācības programmām, jauniešiem. To mēs jau vairāk kārt esam atkārtojuši. Patiesībā starp parlamentu un padomi nav lielu domstarpību. Man šķiet, ka ir grūtāk vienoties par to, par ko mēs maksājam. Ja mēs nevēlamies, lai mūsu programmas tiek paralizētas, tad komisija nevar samazināt savu priekšlikumu. Katrā ziņā man šķiet, ka to varbūt var palielināt, jo jāzina, ka ne novembra, ne decembra rēķini netiks apmaksāti šogad, bet gan jau no nākamā gada budžeta. Uh, Parlaments nevar vēl vienu gadu pieņemt tādu deklarāciju, kāda ir bijusi iepriekšējos gados. Nepieļausim to pašu kļūdu. Ja mēs esam nonākuši paralizēta budžetā situācijā, tas ir tāpēc, ka padome nepilda savus solījumus. Paldies! Thank you, Mr. Mulder. Paldies, Mulder kungs, lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Šulca kungs ir devies prom no šīs sēdes zāles, taču savās, savā ievada runā viņš ļoti labi vārdos ietērpa reālo situāciju. Bieži vien problēma ar padomu ir tāda, ka, kad mēs vadām sarunas, tad eh, padome piekāpjas, taču tikko tinte ir nožuvusi uz šiem dokumentiem, tad pēkšņi izrādās, ka parlamenta prasības ir pārāk augstas, un tad visiem ir skaidrs, ka mēs neko nevaram īstenot. Cik daudz man saprotams, tad, ja jūs parakstāt līgumu, jūs uzņematies saistības, un tad jūs nevarat eh, tālot pārsteigt personu, kad lūk šie rēķini ienāk. Tā tas darbojas visur, arī Eiropas parlamentā varu sacīt. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka parlaments, eh, ka parlamenta budžets ir lielāks par eh, inflācijas eh, likmi bet patiesībā vienkārši nav nekāds vēlēšanās pamaksāt. Jautājums ir, vai komisijas aplēses ir pareizas vai nē. Vēl ar vienu ir daudz pārpratumu par šīm aplēsēm. Ja mēs uh, uzskatām, uh, ka ir pamatots šīs dalībvalstu aplēses, ar kurām, kuras tās piedāvā komisija, tad budžetu nevajadzētu palielināt par 6-7%, bet par divreiz lielāku apjomu. Dalībvalstīs ir jāizveido savu veidu oficiāla iestāde, kas precīzi pārbauda, vai dalībvalstu aplēses, kuras tās uh, iesniedz komisija ir pareizi. Priekšstādā kungs manā rīcībā ir, vien, ir divas minūtes, nevis viena, saka Mulder kungs. Un mums ir jāpārbauda, vai šie aprēķini ir pareizi vai ne. Ja tie ir pareizi, tad visi šie strīdi par budžetu nevarētu būt tik smagi katru gadu. Ja kāds vēlas maksāt mazāk, tad vienīgais veids ir samazināt saistības. Ašforta kungs lūdzu. Priekšstādātāja kungs. Samierināšanās procesā nepanāktā vienošanās izraisa manu, manas nožēlas, jo tas nosūta negatīvu signālu iedzīvotājiem, jo rodas iespējas, ka parlaments nevēl sadarboties, ja tas nesaņem visus līdzekļus. Patiesība. Eiropas parlamenta priekšstādātājs, kurš jau devies prom pat labam, pavisam skaidri izklāstīja, kāda ir situācija. Tas ir tehnisks strīds, ir runa par retrospektīvu problēmu attiecībā uz 9 miljārdiem eiro. Tā ir summa, kas atainojas sastajā budžeta grozīmā. Ilgtermiņā, kā pareiz norādīja multermiņa, Mulder kungs, mums ir jāiemācās pārbaudīt dalību valstu aprēķinus un aplēses. Taču pat labam mums tūlīt ir jāiesaldē 2013. gada budžets. Tātad mēs pilnīgi saprotam, ka mēs nevaram pamatot sagaidīt, ka tik liels nenomaksātās saistības tiek pārliktas uz vēlāku laiku. No 2012. gada uz 2013. gadu tā summa tad kopā būs 12 miljardi eiro. Šis jautājums ir jārisina padomēji, tāpēc Parlamentam ir pozitīvi jāiesaistās darbā ar padomi, eh, cerībā uz drīzām sarunas eh, beigām. Paldies! Andrēsens kundze. Priekšstādātāja kungs, nevienam nav noslēpos, ka 2013. gada budžeta samierināšanās sarunas izgāzās pirms tās vispār vēl sākās. Tā notika tāpēc, ka komisija pieprasīja 9 miljārdus eiro vairāk, lai sektu šī gada izmaksas. Uh, Es esmu bijusi skeptiski noskaņota par to, ka nepieciešams šie papildu līdzekļu vairums. Dalībvalsts nevar atļauties līdzfinansēšanu šajos krīzes apstākļos. Mums ir jāatcerās, ka šī gada februārī divus gadu, divus mēnešus pēc tam, kad noslēdzas 2011. gada procedūra. E, budžeta komisārs paziņoja, ka pietrūkst 11 miljārdu eiro aprīlī divus mēnešus vēlāk viņš paziņoja, ka, ka ir vairāk līdzekļu par 1,5 miljardiem eiro. Tad pagājušajā nedēļā Levandovska kungs paziņoja, ka ir nepieciešama vēl pusotru miljonu miljards eiro. Tad kuri skaitļi tad ir uzticami? Šī uh, pretrunīgā informācija ir ietekmējusi negatīvu samierināšanās komitejas rezultātu. Komisija jānāk klāj ar uzticamu informāciju jau daudzus gadus. Es, tos, es to lūdzu. Paldies. Butikofera kungs lūdzu. Zilās kartīs jautājums. Vai jūs uh, esat gatavi uzklausīt šo jautājumu? Jā, lūdzu, Butikofera kungs. Kolēģin... Godātā kol cienījumā kolēģi vēlos uzdot jautājumu Andrēsens kundzei. Kā jūs raksturotu? parādnieku, kuru aicinam sekt parādus, un tad viņš apgalvo, es to nevaru atļauties. Paldies, atbild Andrēs Nerskundze. Vienīgais kompromiss, kur padomu dalībvalsts uzņēmās, bija tāds, ka pagājušajā decembrī eh, panāktā vienošanās par 2012. gadu budžetu šis skaitlis bija risināms tā, ka padome apņemās sniegt vairāk līdzekļu, ja tas būs nepieciešams. Tas attiecās uz tādiem negaidītiem notikumiem, kā piemēram plūdi Itālijā. Taču 9 miljārdi eiro, kas ir apmēram gandrīz 7% no 2012. gada budžeta, nu diena ir nepieņemama. Tas liecina par to, ka nav komisijā tādu grāmatvedības datus, kuriem var paļauties. Paldies! Arī Garīgas kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai to pieņemsiet? Jā, paldies. Garīgas kungs, lūdzu. Andresens kundze, vai jūs uzskatāt, ka rēķini, kurus ir sagatavojušas dalībvalstis un iesniegtas komisijā, jūs uzskatāt par uzticamības uh, pierādījumu vai nē? Uh, I... Andriesins kundze, es uzskatu, garīgas kungs, ka mums ir jābūt apliecinājumam tam, ka projekti ir veiksmīgi radīti. Tas būtu apliecinājums tam, ka līdzekļi nepieciešami. Nevar tā būt, ka pēkšņi uh, viens dienas laikā par, parādās uh, nepieciešami pēc vēl 9 miljardiem eiro. Uh, Paldies, Maro Jānis Kungs, padomas vārdā, lūdzu. Much, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, cienījumās deputāts komisārs kundze. Es paužu nožēlu par to, ka samierināšanās komiteja, kas sanāca kopā pēc Eiropas parlamenta oktobra plenāras sesijas, nespēja panākt vienošanās par vienotu 2013. gada budžeta tekstu 21 dienas laikā, kā paredzēts līgumā. Kipras prezidentūra darīja viss, kas ir tās spēkos, lai e, panāktu pozitīvu rezultātu šajā termiņā. Mēs smagi strādājam līdz pat pēdējām šī, šīs termiņa stundām, taču beig beigās mums bija jāsecina, bijām spiest secināt, ka institūcija ieskati ir pārāk attālinājušies no citu un vienošanos nevar panākt. Padomi uzskat, ka tā izrādīja ievērojumu atvērtību visarunu gaitā, jo īpaši pēdējo samierināšanas periodu dienu laikā padomu spēja panākt zinām progresu un pieņemt vienu no sarunu pakotnes pamatelementiem 5. budžeta grozījumā 2012. 12. gada budžeta. Tas attiec uz 670 miljonu eiro e, piešķiršanu Itālijas atbalstam no solidaritātes fonda. Līdz ar to komisijai nebija nekādas uh, izmaiņas jāievieš. Par spīti tam mums neizdevās rast uh, attiecīgo elastību katrā no institūcijām, lai panāktu progresu par 2013. gadu budžetu. Samierināšanās komitejas mandāts paredzēja rast vienošanos par 2013. gadu budžetu. Un tomēr pierādījās, ka mēs nespējām rast vienoš, vienošanās par to, pirms tika atrisināt problēma ar sesto budžeta grozījumu 2012. gada budžetam, kas paredzēja vēl 6 miljārdus eiro maksājumu apropriācijā šim gadam. Garcija Balerubjāla kundze, kundze ir taisnība, ka Erasmus saistības uh, šajā budžeta grozījumā ir jāņem varam. Uh, Padomi ir gatava apspriest visus budžeta pakotnes elementus, un padomi ir uzņēmusies izpildīt maksājuma saistības. Tomēr mēs arvien uzskatām, ka šis jautājums nav risināms at, atsta, um, bez nesasaistot to ar 2013. gada budžetu. Tāda bija atšķirības ar mūsu attiecīgiem viedokļiem. Ir eh, skaidra saikne starp 2012. gada 5. Eh, un 6. budžeta grozījumu 2013. gada budžetu, jo tikai tā var nodrošināt eh, Eiropas programmu un darbības plānu turpināšanos ar attiecīgiem ieguldiem no dalībvalstīm. Un tomēr Mums ir skaidri jāapzinās, ka mēs cienām un ievērojam Eiropas parlamenta tiesības un prerogatīvas un budžeta procedūras būtību, proti lēmumu kopīgi pieņemšanu. Un dažos gadienos pat esam gatavi uh, piekāpties jūsu interešu priekšā. Tagad līdz gada beigām atlikušas vairs tikai dažas nedēļas. Mēs tagad gaidām jauno budžetu uh, projektu no komisijas, tas ņems vērā progresu, kas panāks līdz šim brīdim, mēģinot panākt arī vienošanos ar dažādu institūciju nostājām. Protams, daudz labāk man būtu paticis, ja šodien situācija būtu atšķirīga, būtu citādi. Tomēr ar vienu esmu cerību pilns, ka īsā laikā panāksim, panāksim pozitīvu rezultātu, kas mums ir jāizteno. Kipras prezidentūra darīs visu, kas tā spēkos, lai panāktu ātru progresu jaunā budžeta eh, darbā. Mēs esam gatavi iesaistīties konstruktīvā dialogā, lai Eiropas Savienības budžets eh, būtu izveid, izveidots jau no nākušā gada sākuma godātajie eh, deputāti, priekšstādātāji kungs, esmu pārliecināts, ka mūsu kolektīvā uzticēšanās, uzticamība tiks likta uz kārts, tad, ja mēs neīstenosim Uh, budžetu nespēsim panākt vienošanos par to. Esmu pārliecināts, ka spējam pārvarīt grūtības un panākt kompromisu. Kipras prezidentūra un es pats uzņemos atbildību panākt uh, pozitīvu rezultātu. Paldies par uzmanību. Thank you so much. Um... No. Es paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Hedegardas kundze pārstāvot komisiju lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu informēt parlamentu ka, diemžēl, Levandovska kungs nevarēja ierasties. Viņam bija steidzami jādodas uz Briselu, lai gatavotos daudzgad finanšu plānu apspriešanai. Jūs jau sapratīsiet, šis viņam ir ārkārtīgi aizņemts saspringts laiks, un tāpēc šeit pārstāv viņu jūs priekšā. Pirmām kārtām viņa vārdā gribētu atkārtot to, ko teica priekšādātājs savās ievadu piezīmēs. Atzinīgi vērtējot piektā budžeta grozījuma apstiprināšanu, kas ļaus izmaksāt līdzekļus, ļoti gaidītos atbalsta līdzekļus svars iestādēm un iedzīvotājiem Romana Mēlīs reģionā pēc plūdiem. Tas ir viens liels piemērs tam, ko var darīt ar Eiropas Savienības līdzekļiem un cik ļoti tas var palīdzēt iedzīvotājiem. Komisija tomēr ārkārtīgi nožēlo, ka, ļoti, ža, ka, ka ne, nevarēja gūt vienošanos par 2013. gada budžetu samierināšanās komitejas darbības rezultātā, bet tāpat laikā esam pārliecināti, ka joprojām pastāv iespēja rast risinājumu līdz šī gada beigām. Un nākamajās dienās Komisija grasās likt priekšā jaun, jaunu budžetu projektu, tā kā tas paredzēts 314. līguma pantā. Un lai arī pastāv atšķirības parlamentu un padomas viedokļos, samierināšanās komiteja tomēr guv zināms rezultāts, identificējot iespējamos kompromisa elementus. 2003, attiecībā 2013. gada budžetu. Komisija, komisija, protams, šos elementus ņem vērā, gatavojot jauno budžetu projektu. Tādā veidā komisija cer, maksimizēt iespējas panākt vienošanos starp padomu un parlamentu par 2013. gadu budžetu līdz šī gada beigām un tādā veidā izvairīties no šīs 12. daļas budžeta piemērošanas. Maksām, maksājuma līmenis ir pats galvenais neatrisinātais jautājums līdz šim. Pasamierināšanās laikā viens no sarežģītākiem jautājumiem bija saistīts tieši ar maksājuma apropriācijām un papildus maksājuma apropriācijām, ko pieprasīs komisija 2012. gadam. Mēs visi ļoti labi apzināmies, kādas ir ekonomiskās grūtības, ar ko sastopas Eiropa kopumā, un zinām arī, kādus taupības pasākumus piemēro dalībvalsts visā Eiropā. Un tomēr, tāpat laikā Eiropas Savienības pienākums ir izpildīt savas juridiskās saistības, kas izriet no tām saistībām, ko tā uzņēmusies iepriekšējā un pirms tam vēl iepriekšējo budžetu laikā. Uh, Ir arī vispārēja iezīšana par to, ka rēķini ir jāapmaksā. Un Andresens kundzei var teikt, ka lūk, tā ir pavisam reāla rēķina, tās ir reālas saistības, tie nav nekāda aprēķina un prognozes vairs. Un tāpēc šo rēķinu apmaksāšana saistīta ar to, kādu uzticību mēs varam viest eh, visos. 2012. gada maksājumu, no, maksājumu jānokārto jau šogad, ja vēlamies saglabāt uzticē, uzticību nacionālu un starptautisku organizāciju acīs, jo galu galā arī dalībvalstīm ir vajadzīgs ceļš uz kohēziju un attīstību, ir vajadzīgs tāpat izpildīt prasības, eh, ko iesnieguši zinātnieki, nedrīkst ļaut studentiem gaidīt uz līdzekļiem tādos, tādās projektās kā pētniecības pamatprogramma un Erasmus programma. Komisija uzskata, ka adekvāts un realistisks maksājuma līmenis ir nepieciešams, lai varētu turpināt atbalstīt eh, darbu, darbu vietu veidošanas pasākumus, izaugsmas pasākumus un tā tālāk. Un es domāju, ka šie mērķi ir kopīgi mums visām iestādēm. Gribu tikai vēlreiz atgriezties pie 2013. gada un kas gaidāms tālāk. Komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai liktu priekšā jauno budžetu projektu tādā veidā, kas piedāvātu pamatīgu, solīdu pamatu tālākas vienošas gušanai starp parlamentu un padomi. Un tā ir gatava darboties kā godīgs vidutājs, lai panāktu strauju vienošanos par 2013. gada budžetu. Mēs tāpat esam sastapušies ar līdzīgu situāciju jau 2010. gadā, kad pirmais, tika pieņemts pirmais budžets, eh, izmantojot Lisabonas līguma noteikumus. Pēc tam, kad izgāzās samierināšanās komitejas eh, eh, sarunas, komisija ļoti uzsāk ļoti konstruktīvas sarunas, kā rezultātā 2011. gada budžets tika pieņemts savlaicīgi. Noslēgumā priekšādātāji gribētu teikt lūko. Gribētu minēt, sekas, kas iestātos tad, ja mēs šī vienošanos nevarētu gūt, jo es domāju, ka to nedrīkst vērtēt par zemu. Ļaujiet man jums sniegt kaut vai pāris piemērus. Nu, piemēram, galveno ES programmu un rīcības programmu īstenošana tiktu aizkavēta, un tas, protams, tūlītēji atspoguļot ietekmētu līdzekļu saņēmējus. Tāpat arī samazinātos, piemēram, tiešo, tiešmaksājumu izdale lauksaimniekiem. Tas attiektos arī uz tiešo palīdzību, kas eh, izmaksājumi tieši janvārī un februārī lielākoties. Tāpat arī būtu neiespējami mobilizēt nevienu nevien no īpašiem instrumentiem, kā piemēram Eiropas solidaritātes fondu, globalizācijas pielāgošanās fondu vai uh, ārkārtas gadījumu uh, glābšanas fondu. Tāpat arī regulējošu aģentūru darbs tiktu ierobežots, jo daudzām no tām paredzēti jauni uzdevumi, sākot ar janvāru, un tam nebūs iespējams šo lomu pilīt ar samazinātiem līdzekļiem. Tas, piemēram, attiec uz, uz IT sistēmu aģentūru iekšlietu jomā, kas nu, pat drīz jau uzsāks savu darbu, burtiski turpmāko mēnešu laikā. Es domāju, es gribētu, lai padomu Kipras prezidentūra apzinās šos riskus un dara visu, kas to spēkos, lai sadarbotos atbilstīgi un turpmāko pāris nedēļu laikā panāktu pamatīgi solīdu vienošanās līdz gada beigām. Es kā komisijas vārdā gribētu paust tādu patiešām spēcīgu cerību, ka mums izdosies kopīgiem spēkiem liekot plecu pie pleca, liekot galvas kopā nonākt eh, pie vienošanās par tādu 2013. gada budžetu, kas atspoguļot mūsu ambīcijas, kas pieļaut ekonomisku izaugsmu, kas parādītu Eiropas Savienības spēju rīkoties, jo tas būtu tas labākais signāls, ko mēs varam nosūtīt Eiropas Savienības iedzīvotājiem šajos grūtajos laikos. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Lamas Urkungs, lūdzu. Lies paldies, priekšādātāji. Komisārs Kunze, padoms priekšādātāji strādājot pie budžeta, jāparāda realisms un atbildības izjūta. Divus gadus no vietas šī parlamenta kvalificētais vairākums piekri, piekrita samazinātam maksājumu apropriāciju līmenim, pat nepievienojot nevienu papildus eiro. Šiem līmeņiem parlaments savā balsojumā parādīja, ka tas spēj izvērtēt savas politiskās prioritātes un ka šīs prioritātes ir tādas pašas kā padomēji. Lūk, Eiropa 2020 un izaugsmes un nu, nodarbinātības pakts. Šī atbildības sajūta vada mūs arī šodien, kad mēs sakam tieši tā, ko to teica Šolts kungs, ka 2013. gada budžetu nevaram apspriest, kamēr nav garantijas par to, ka tiek finansēti aizkavētie maksājumi, kas attiec uz 2012. gadu. Neviens no 27 ministriem neapstrīd tās summas, par kurām iesniegt rēķinu, šie 9 miljārdi, bet daži no viņiem tomēr šos rēķinus nevēlas maksāt 2012. gadā. Visi šie maksājumi ir saistīti ar programmām, kas ir pilnībā izpildīts 2012. gadā, un šāda veida attieksme iet pretrunā uh, finanšu regulas noteiktajiem. Tas iet arī pretrunā 2012. gada budžeta principiem, tā kā par tiem balsojam, jo toreiz tika paustas saistības, kā to Šulc kungs teica, ka nepieciešams nepieciešamības gadījumā budžeta gada laikā tiks pieņemta budžeta grozījuma. Turklāt tas iet pretim arī pašam Lisabonas līgumam un līgumam kopumā, tam, ka budžetam jābūt ir izlīdzsvartam, tā tad ir jābūt šim līdzsvartam Un tas, tas nozīmē, ka arī budžets ir jāizpilda e, sabalansētā veidā. Un mēs nevaram pievienot vēl lūk 9 miljardu parādu pašaizējām saistībām e, nākamajā gadā. Un tāpēc e, padomas lēmums atteikties maksāt šīs, šos rēķinus apdraudēs Eiropas Savienības uzticamību, jeb kāda veida saistībām, ko to uzņemsies nākotnē. Un tāpēc 2013. gada budžetā sarunās ir jāatgādina atsevišķām dalībvalstīm, ka šeit runājam par nevis vien par vienu gadu, bet runāsim vēl arī arī par daudzgadu finanšu plānu. Mēs gal galā uzticamies komisijai un uh, ticam arī šim jaunajam budžeta komisāram un ceram, ka viņi sagatavos lūk jaunu budžeta projektu, kur tiks ņemta, uh, ņemtas vērā diskusijā paustās nianses, un mēs tāpat arī paužam uzticību Kipras prezidentūras priekšādātājiem, kas, kā mēs ceram, aktīvi darbosies, lai varētu šī vienošanās tikt panākt savlaicīgi. Paldies! Nākamais runātājs Vonkungs. Lielas paldies priekšādātāji! Es biju klāts samierināšanās komitejas sanāksmē, piedalījos tur kā parlamenta referents darbā pie ziņojuma par budžetu, par tā sadaļām, bet jāsaka, mēs pat nepietuvājāmies pie manā ziņ... atbildībā esošo jautājumu apspriešanas, jo vienīgais, par ko tika pieņemts lēmums, bija piektais budžeta grozījums, un par sesto pat netika runāts. Priecājos, ka šis piektais budžeta grozījums ir apstiprināts. Mums parlamentā jāsaka, tas bija pilnīgi tāds morāla rakstura jautājums, pat vairs ne budžeta un finansējuma saistīts jautājums. Tomēr ārkārtīgi žēl, ka netika panākta vienošanās par sesto budžeta grozījumu. Esmu arī ļoti nobežījies, ka, nobežījies, ka šīs likumiskās saistības netiks izpildīts, un tas radīs bažas par programmām un projektiem nākotnē. Tāpēc es gribētu cerēt, ka padomu spēs nonākt savā starpā pie vienošanās par šiem jautājumiem, jo jāsaka, te tiešām runājam par cīņu, kas norit padomas iekšienē pašā. Atgriežoties pie parlamenta uh, budžeta un atsevišķām budžeta sadaļām, gribu atgādināt šī parlamenta deputātiem, ko mēs darījām. Mēs pal samazinājām palielinājumu līdz 1,9% samazinot līdzekļus daudzās budžeta līnijās. Un, protams, ka šis 1,9% ietver arī Horvātijas iestāšanās iz, izmaksas, un tāpat arī 1,7% pieauguma algās. Un tāpēc tā problēma, ar ko parlaments sastopas, eh, reālais eh, palielinājums citos līdzekļos ir 0,6%, tāpēc es domāju, parlaments var būt ārkārtīgi lepns ar saviem taupības centieniem. Uh, Ir šobrīd divi neatrisināti jautājumi. Viens ir šis vispārējais palielinājuma līmenis, kas piešķirams citām iestādēm. Padomu joprojām, joprojām vērs pilnībā iesa, iesaldēt budžetu visām iestādēm. Mēs sakam, ka tas ir nepareizi. Viss katra iestāde ir atšķirīga, katrai atšķirīgas vajadzības, un tāpēc nepieciešams uz to budžetiem skatīties katrā konkrētā gadi, gadījumā atsevišķi. Protams, mudinot viņus samazināt savus izdevumus un iekļauties 1,9% palielinājumu robežās. 1,7% palielinājums algās eh, arī ir aktuāla, ko šo, aktualitāte, ko šobrīd paredz Eiropas kopienu tiesa un parlaments uzskata, ka tas būtu tikai saprātīgi norādīt, ka šis 1,7% palielinājums algās ir jāiekļauj bud, nākamajā gada budžetā kā rezerve, jo ja Eiropas kopienu tiesa pieņems lēmumu par labu algu palielinājumam, tad tādā gadījumā mums vajadzēs šeit atgriezties pie algu palielinājuma līdz pat 2007. gada jūlijam. Un tāpēc Mēs gribētu šobrīd teikt, ka šie līdzekļi 1,7% algu palielinājumu vajadzībām ir jāietver rezervei. Es, do, tas būtu saprātīgi un viedi. Tā uzskata parlaments. Paldies. Turpin priekšādātājs Albares kungs nav savā vietā. Līdz ar to pārējiem tālāk pie Morgantī kunga. Nē, Tanoka kungs uzstāsies. Tano kungs vēlas uz, uzdot jums zilās kartiņas jautājumus. Von kungs, vai jūs pieņemsiet šo jautājumu no Tano kunga puses? Von kungs. Es, protams, jūs ārkārtīgi respektēju. Mēs taču katru dienu vienā automašīnā dodamies uz šo parlamentu, bet kā gan jūs varat pamatot uh, pašreiz ekonomiskajā situācijā, tīpaši ņemot Lielbritānijas situāciju, kur tiek iesaldētas algas un kur tiek atlaisti iedzīvotāji valsts, eh, darbi, darbiņēmēji valsts sektorā, tāpēc, ka ir taupības pasākumu, ka eirokrāti kaut kādā veidā ir ieslēgti kaut kādā ziepju burbulī un viņus šis jautājums neskars. Un viņiem būs 1,7% palielinājums. Es domāju, ka būtu pilnībā jāiesaldē arī viņu alga, ja ne pat tālāk jāsamazina šīs algas nākotnē. Vona kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es ne, nekomentēju to, vai šīs algas būtu vai nebūtu jāpalielina 1,7% apmērā. Tas, ko es teicu, ir tas, ka Eiropas kopiena tiesa visdrīzāk šo lēmumu pieņems par labu algu palielinājumu. Un tad tādā gadījumā šīs 1,7% palielinājums būs jāmaksā, vai mēs to gribam vai ne. Un šo, ņemot vērā šos apstākļus, es domāju, būtu tikai prātīgi, ja parlaments šos līdzekļus iekļautu rezervē. Tāpat, domāju, būtu arī tikai viedi, ja pārējās iestādes darītu līdzīgi, rīkotos līdzīgā veidā. Un es domāju, ka padomē šī nostāja jāpieņem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tālāk pāriem pie Morgantī kunga. Lūdzu. Grazie, prezidente. Dal fallime... Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kā uh, vienošanās netika paņa, panākta, liecina tikai par to, uh, kādas problēmas pašlaik skar Eiropu. Kopš Eiropas Savienība eksistē, uh, Eh, šī laikam ir pirmā reize, kad ir jādomā, ka varbūt Eiropas Savienība varētu arī pārstāt eksistēt un pazust. Tagad, kad mēs runājam par naudu, neviens vairs negrib ieklausīties komisijā, un mēs arī redzam to, ka par Eiropu ir ļoti maza interese. Tomēr skaidrs ir viens. Tie solījumi, kas ir izteikti, tie ir arī jāpilda, un tādas programmas kā Erasmus tie ir um, nu, nu, jāfinansē. Um, un arī jāpilda nākotnē. Tomēr pirmā lieta, kas mums būtu jāmaina, ir pati Eiropas Savienība, jo tādai Eiropas Savienībai, kāda tā ir tagad, neviens vairs netic, pat dalībvalsts ne. Uh, Paldies, tālāk Bazesku kundze, brīvā mikrofona procedūras ietveros. Lielas paldies, priekšsādātāji kungs. Pārunas starp parlamentu un padomi 2013. gada budžetam ir cietušas neveiksmi, un tas tiešām ir nožēlojami, jo atšķirības starp abām institūcijām bija pārāk liels, lai varētu rast kompromisu. Tomēr risinājums ir jārod, lai nerastos budžeta deficīts 2012. gada budžetā. Citādi mēs apdraudēsim nākamā gada projektus. Es arī uzskatu, ka ir noteikti jāfinansē tādas programmas kā Erasmus. Un ja mēs to nedarēsim, ja mēs to nedarīsim, tad arī 2013. gada budžetā var būt uh, programmas, kas būs apdraudētas. Paldies! Paldies! Jeģuzevskas kundze, lūdzu. Parlament Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības budžeta pienākumu sargs, un tieši tāpēc samierināšanas procedūras laikā mēs nevarējām runāt par 2013. gada budžetu, ja mums nav pietiekamu budžeta resursu, lai izpildītu pašreizējos budžeta pienākumus. Un mums iztrūkst 9 miljārdi eiro. Tas ir dalību valstu interesēs. Uh, atrast šo naudu, jo šī nauda atgriezīsies dalībvalstīs, kad tiks apmaksāti dažādi kohēzijas fonda projekti. Šī nauda atgriezīsies pie zinātniekiem un uh, pie dažādām citām programmām, arī pie studentiem, kas piedalās Erasmus programmās. Un tikai tad mēs varam runāt par 2013. gada budžetu. Ja atsevišķās dalībvalstis nepiešķirs papildus naudu, tad Eiropas Savienības ticamība vispār tiek apšaubīta. Paldies, Savanas kungs, lūdzu. Euroopan unioni tarvitsee... Paldies, priekšsādātāji! Eiropas Savienībai ir nepieciešams budžets, kas spētu dot Eiropas Savienībai izaugsmu un novērst bezdarbu visā Eiropas Savienībā. Mēs esam cīnījušies, lai panāktu izmaiņas budžetā, taču uh, Mums Eiropas Savienībā ir jāpanāk arī, ka mēs darām galu visai Eiropas Savienības budžeta fondu izšķērdēšanai. Tas nav vienkārši un tas nav lēti, tas arī nav viegli, taču tāda ir tā ziņa, kas mums ir jānosūta. Dalībvalstis runā par taupību, par atbildību, un ja mēs uzmanīgi skatītos līdzi naudai, ko mēs saņemam no pilsoņiem, tad varbūt nemaz nevajadzētu budžetu tik ļoti griezt. Mums ir jāpārstrukturē viss lai tas atkal darbotos. Paldies, Rūbiga kungs! Paldies, priekšsādātāja kungs! Par ko tad te ir runa? Mēs esam apņēmušies izpildīt dažas programmas, nu un tagad vienkārši ir par to jāmaksā, un, protams, ka par to arī samaksāts tiks, tikai nezinām, kad. Uh, ja mums neizdosies veiksmīgas pārunas par 2013. 2012. gadu, tad arī 2016. gadu pārunas, protams, nebūs iespējamas. Un, uh, ja mēs uh, nonāksim Eh, ja problēmās ar 2013. gadam, nu tad tiešām situācija būs ļoti traģiska. Te mums tagad ir nepieciešams komisijas atbalsts. Būs ļoti grūti pierādīt Eiropas Savienības pilsoņiem, ka Eiropas Savienības projektiem ir kaut kāda pievienotā vērtība, it īpaši krīzes laikā. Mums ir jāpierāda, ka Eiropas Savienība piedāvā pievienoto vērtību krīzes laikā un ka mēs varam investēt programmās, kas rada darbvietas. Paldies, Holmajers kundze. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Zunächst einmal. Paldies, paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām es vēlētos pievienoties kolēģiem un kolēģiem, kas apgalvo, ka rēķini ir jāsamaksā un ka ir ļoti jāuzmanās ar to, kādi būs soda procenti, kas mums būs jāmaksā, ja mēs rēķinus nesamaksāsim laikus. Un šie soda procenti būs arī jāmaksā no mūsu pilsoņu naudas. Mm, mēs nevaram vienkārši nepildīt savus solījumus. Un <clears throat> tas ir jāņem vērā, kad tiek veidots budžets. Runājot par 2013. gada budžetu, mums ir vajadzīgs tāds budžets, ar ko palīdzību varam izpildīt mūsu finanšu solījumus. Citādi mums būs liels problēmas nākotnē. Es saprotu visu, kas tiek teikts par krīzi un tam līdzīgi, taču mēs, es vēlētos uzsvērt, esam uzņēmušies atbildību un mēs nevaram uh, atrasināt uh, nākotnes problēmas, ja neatrasinām pagātnes problēmas. Paldies! Nu, te arī beidzās brīvā mikrofona procedūra. Tagad došu vārdu Hedegārdas kundzei. Uh, Liels paldies priekšsēdētāji, es izteikšos pavisam īsi. Kā jau es teicu, nedēļas beigās komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu, pamatojoties uz to, ko mēs dzirdējām, kam padomē un Eiropas parlamentā. Mēs visi zinām, cik maz mums ir laika, un mūsu viedoklis komisijā ir, ka ja vien ir politiskā grība, tad ir iespējams panākt vienošanos par 2013. gada budžeta un mēs visi zinām, ka tas ir mazākais, ko mūsu pilsoņi no mums var sagaidīt. Ja mēs nespējam vienoties par budžetu, tas izskatīsies ļoti neglīti, un tur nebūs nekā cildena. Tādēļ mums ir jāstrādā ļoti, ļoti nopietni, lai panāktu vienošanos atlikušajos divos mēnešos. Paldies tālāk, Mavro Janis kungs, padoms vārdā. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs! Es gribētu pateikties jums par šo iedrošinošo viedokļu apmaiņu. Mēs, protams, būtu gribējuši, lai samierināšanās perioda beigās mēs būtu nonākuši pie vienošanās, bet, nu, tas nenotika. Nu, un tad mums ir jācenšas panākt vienošanos līdz gada beigām samierināšanās procedūras beigas bez rezultātiem. Eh, Pagājušajā nedēļā mums norādīja tikai uz to, ka sāksies tagad jauns eh, smags darbs pie vienošanās panākšanas. Tās vēl nav nekādas beigas. Un es vēlētos priekšsēdētāja kungs izteikt savu visdziļāko cieņu priekšsēdētājiem Lamasūram un citiem kolēģiem, kas tiešām ir smagi strādājuši. Tāpat arī vēlētos pateikties komisāram Levandovskim. Šogad budžeta pieņemšanas procedūra notiek ļoti sarežģītos apstākļos. Tādēļ ir vajadzīga īpaša piepole no visiem. Kipras prezidentūra padomē, un es personīgi likšu visu, darīšu visu, lai panāktu pozitīvu rezultātu līdz gada beigām. Un uh, Īpaši es rēķinos ar Levandovska kungu un arī ar to budžeta uh, projektu, ko sagatavo Eiropas komisija. Es vēlreiz pateicos jums par jūsu uzmanību un jūsu sapratni. Lielas paldies, paldies eh, komisāram, paldies kolēģiem par šīm debatēm, un mēs tagad pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma jautājumi. Tas ir par Dohas konferenci par klimata pārmaiņām.